referentei. Un arī brīvajam mikrofonam tikai 5 minūtes. Lūdzu, referent. Onze Europese burgers vragen terecht dat we meer doen. Eiropas pilsoņi sagaida, ka mēs ļoti pamatoti sagaida, ka mēs nodrošinām lielāku drošību. Tas, kādā ziņā nozīmē ciešāku starpību starp dalībvalstīm, bet reizē arī starp publisku partneru iesaisti dažādās valstīs. Drošības nozare iegūst ar vien lielāku nozīmi. Ir dažādi veidi aplēs, kaut ko 100 tūkstoši dažādi veidi drošības uzņēmumu strādā, un viņu kopā sniegtais arī atbalsts ir aptuveni 3,5 miljoniem iedzīvotāju arī Eiropā. Bet mums tomēr arī par šo mm, biznesa modeli. Kāda īsti ir šo uzņēmumu uzdevumi, ko viņi uzņems, ko viņi īsti dara, kā ir šī finanšu aprite. Tie ir lieli jautājumi, kas mums arī tomēr ir jāskaidro. Un pirmkārt, ir nepieciešams skaidrs tieskais ietvers. Eiropas komisijā mums ir arī ir nepieciešama direktīva, lai spētu nodrošināt vienotas noteikumus visiem uzņēmumiem, kas iesaistījušies drošības nozarēm. Te būtu jābūt tādam tātad atvērtam sarakstam par uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Tad būtu arī jāatklāja, kāds ir šīs prasības Eiropas Savienība reģistrētām firmām vai kas notiek, jo ja šādi drošības vārdā tiek pārkāptas cilvēktiesības, tas ir ļoti kaitīgi Eiropas tēlam. Tālāk, kur tiek parakstīti dažādi veidā privāti līgumi. Tur ir reizē atrunāts arī lietas, kā, piemēram, ieroču turēšanas atļauja un kārtība. Informācijas apmaiņa. Tas viss ir jāprecizē jau saulēcīgi, pirms mēs kādām uzņēmumu izsniedzam licenci. Tātad tie konkrēti priekšlikumi iekļauti eh, mūsu priekšlikumā komisijai, un man viens jautājums liekas īpaši būtisks. Tad ir jāveido arī zaļā grāmata, baltā grāmata, un nu, kāds vēl tik ne grāmatas. Tas būtu vienalga, bet galvenais ir, lai mēs tiešām iekļaujam šīs galvenos apsērums par to, ka drošības jautājums nevar tā atstāt vienkārši privātās rokās bez kontrolas. Galu galā to sagaida Eiropas iedzīvotāji. Un lūk, tad, ja mēs to izdarīsim, tad Mogherini kundze mēs arī spēsim labāk kontrolēt. Un arī konstatēt varbūt iespējamos pārkāpumus. Ko tā teikt, kolēģi? Es zinu, ka es bieži vien izsakos par aizsardzības jautājumiem. Un, um, vienkārši, vienkārši uh, aizsardzību varam iegūt par lētāku cenu. Bet nav tik vienkārši. Personas, kas piedāvā šāds pakalpojums un šis personāls, uh, nu, viņiem ir jāspēj nodrošināt atbilstīgi ļoti precīziem kritērijiem, ja mēs vispār gribam uzticēt šāds pienākums privātam sektoram. Lūk, tieši tādēļ esmu arī sagatavojis šo ziņojumu, un es ceru, ka tam tālāk sekos Eiropas komisijas piedāvājums izveidot direktīvu, lai mēs arī varētu runāt par to, kas tad īsti ir šādi privātie drošības uzņēmumi, lai tās nevarētu būt vienkārši tā, kā atsevišķo valstu karaspēka daļas aizstātu privāti uzņēmumi. Tas nav pieņemami. Bet dažkārt šādi uzņēmumi var mm, tos izmantot, ja ir jāveic kāds nemilitārs darbības. Tātad es aicinu Morganas kundzi ļoti rūpīgi iepazīties ar šo man sagatavot ziņojumu. Es tam strādāju, arī daudz kolēģi, un es ceru, ka rītdien iegūsim arī vairākumu atbalstu. Paldies! Liels paldies mūsu referentei, paldies arī, ka jūs pieturējāties pie atvēlētajām minūtēm, bet uh, paldies arī. Un tagad lūdzu brīvais mikrofons, mums ir tikai piecas minūtes, un lūdzu Stanislav Palčak, jūs pirmais. Děkuji za udělení slova. Uh, pane předsedo. Paldies par iespēju izteikties. Paldies. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti būtiski privātie drošības uzņēmumi nodrošina drošību. Te ir dažāda veida uzņēmumi, firmas, un, un es uzzināju arī, ka šie drošības pasākumi uh, tiek nodrošināti. Es nevaru piekrist jūsu domām par to, ka būtu nepieciešama jauna direktīva šajā jomā. Es uzskatu, ka drošības aģentūrām būtu nepieciešams pakļauties uh, tiem pašiem noteikumiem, kā tas ir ar visiem citiem iedzīvotājiem. Nebūtu pareizi, ja drošības uh, uh, uzņēmumiem būtu kādi papildu uh, aspekti, piemēram, kādi papildu tiesības. Un, manuprāt, arī šī pakalpojuma uh, izmantošana kā ārpakāpojuma īstenībā tam ir diezgan negatīva uh, ietekme. Liels paldies! Un tagad lūdzu Katarīna Kiniči. Signora alto rappresentante, negli ultimi anni il settore della sicurezza privata effettivamente. Cienīt augstā pārstāvi, mēs redzam pēdējo desmit gadu laikā ļoti pieaudzis privāto drošības uzņēmumu skaits Eiropas Savienībā. Un līdz to mēs redzam, ka arī daļēji tas e, ir veicinājis e, šo situāciju tādēļ, ka valdības ir samazinājušas militāros izdevumus. Bet līdz to bruņoties spēki. Un tas, kā daļēji privāto uzņēmumu rokās nonāk bruņoto spēku funkcijas un pilnvars, un tas reāli notiek. Bet tas īsti nebūtu pieļaujami, ka sabiedrības aizsardzība tiek uzticēta privātajām sektoram. Kaut galā arī te ir jānā par slepeniem dienestiem, kas arī strateģiskus uzdevums un paralēli arī ir operatīvais darbs. Tad ir jāskaidri jānosaka administratīvais ietvars šādu uzņēmumu darbībai Eiropas Savienībā. Mums Eiropas Savienībā jānosaka skaidri ierobežojumi un skaidri noteikumi arī attiecībās ar trešajām valstīm, ko šie uzņēmumi drīkst darīt un ko nē. Paldies! Paldies, tālāk Notis Marijas. Paldies, priekšsēdētāji. Politiskās zinātnes un konstitucionālas tiesības atzīst, ka valstī ir tiesības eh, piemērot legālu vardību, tāpēc drošība un aizsardzība ir eh, nodota valdības iestāžu ziņā, taču liberālismu dēļ mēs redzam, ka privātie uzņēmumi to ir pārņēmuši, un viņi var arī uh, piemērot vardarbību, un tie pat skaitās tagad legāli, legāli nodarboties ar vardarbību. Tas ir nepieļauj. Mēs redzam, ka privāti uzņēmumi ir piedalījušies arī kara darbībā Irākā. Šādi uzņēmumi tiek vainoti par cilvēku mocīšanu, cilvēktiesību pārkāpumiem, par karnoziegumiem. Šāda situācija nedrīkst turpināties, un, protams, es nepiekrītu tam, ka mēs veidotu tādu mehānismu, kas it kā legalizētu vardarbības īstenošanu no privātu uzņēmumu puses. Uh, aizsardzības un drošības jautājumiem katrā ziņā ir jābūt valsts pārvaldē. Paldies! Liels paldies! Sinadinos kungs, lūdzu! Priekšstādātāja kungs, tā kā ir palielinājusies uh, um, kriminālu un uh, citu vārdarbīgu organizāciju darbību Eh, valdības, eh, valsts un privātajiem, privātie uzņēmumi sadarbojoties labāk var nodrošināt uh, drošības un aizsardzības sniegšanu ar atbilstošu izglītību un tam līdzīgi šie. Privātie uzņēmumi var sadarboties ar valsts uzņēmumiem aizsardzības un arī informācijas sniegšanas jomā. Tad, kad tiek noteiktas legāls ietvars šādiem uzņēmumiem, var uh, nodrošināt uh, pilnvaru nepārsniegšanu, bet tiek veicināta sadarbība, un uh, tas tad arī var nodrošināt labāku pakalpojumu sniegšanu. Paldies! Uh, liels paldies! Grandpīnī kundze lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētā! Mogherīnī kundze, dārgie kolēģi! Es esmu pār šo ziņojumu un es arī iestājos par tajā paustajiem ieteikumiem. Protams, ir daudz uzņēmumu, ir arī statistika par privātiem apsardz uzņēmumiem miljoniem pilsoņu strādā šajos uzņēmumos. Protams, viņi neaizstās armiju. Eiropas pilsoņi ilgojas pēc vairāk aizsardzības, vairāk drošības. Un līdz ar to šis ir ļoti labs ieteikums. Proti, izstrādāt zaļo grāmatu iesaistītajām pusēm. Un tā arī var nodrošināt harmonizētu struktūru e, personāla e, rekrutēšanai, militāru mērķu vajadzība. Mums ir jābūt regulēts Eiropas ietvars privātajiem apsardzes uzņēmumiem. Mēs nevaram pieļaut visu šo nevienādo situāciju Um, legālā ziņā uh, starp dalībvalstīm. Mums jāprot, jābūt vienotam ietveram. Paldies! Liels paldies! Līdz ar to šīs debates ir beigušās un tagad vārds uh, augstajai pārstāvē Mogherīnī kundzei. Liels paldies! Iesākumā varu, vēlos sacīt ka mēs augstu vērtējam ziņojumu par šo jautājumu. Tas pavar jaunu sadaļu mūsu informētībā par privātajiem apsardz uzņēmumiem. Privātie apsardz uzņēmumi, kā jau jūs minējat, dažkārt ir izšķiroši drošības jomā, taiskaitā ar Eiropas humanitārajām drošības operācijām pasaulē. Šai ziņā Eiropas Savienība atbilst arī uh, sarkanā krusta komitejas prasībām. Šai ziņā mēs uzskatām, ka privātās, privātie apsardzes uzņēmumi ir leģitīmi, tie var būt arī nepieciešami, piemēram, ka tie sniedz aizsardzību, uh, palīdzības uh, sniedzēji, sniedzējiem. Taču, protams, arī šiem uzņēmumiem ir jāievēro visaugstākais standarts cilvēktiesību jomā. Um, ziņojums secina, ka uh, legālie noteikumi jau, tiesiskais ietvers jau pastāv, un Eiropas Savienība ir pirmā organizācija, kas parakstījusi mm, Montro dokumentu attiecībās privātiem apsardzes uzņēmumiem. Tagad mums ir svarīgi panākt, lai šis uh, ietvers tiktu paplašināts, vispārināts. ANO padome ir paredzējusi izstrādāt starptautisku ietvaru privāto apsardzes uzņēmumu uzraudzībai. Un šai ziņā eh, Eiropas Savienība arī varētu papildināt eh, Montro dokumentā noteikto un starptautiskās rīcības kodeksu privātiem apsardzes pakalpojumu sniedzējiem noteikto. Eh, šāda uzņēmuma darbība arī tikta atzīta Eiropadomu secinājumus par uh, Uh, uzņēmēju darbību un cilvēku tiesībām. Vēlos pievērst uzmanību trim lietām. Pirmkārt, ja vēlamies veidot labāku regulējošo ietvaru, tad te uh, noteicošās ir dalība valstis, to darbību tās var papildināt, mainīt pašreizējās direktīvas noteikumus. Runājot par ārīs darbības dienestu, visi mūsu potenciālie drošības uh, jomas līdzstrādnieki arī tiek pakļauti augstākiem standartiem savos līgumus. Otrkārt, eh, privāto apsardzes uzņēmuma darbība arī attīstās, ņemot vērā arī um, eh, dronus eh, un citas tehniskos risinājumus. Te mums, protams, vajadzīgi arī akadēmiķu, mm, dalībvalstu, juridisko jautājumu ekspertu, nevalstisko organizāciju atbalsts bet svarīgākās daļas, protams, jāatstāja ir armijas ziņā. Un tālāk runa ir par privātā sektora un valsts sektora sadarbību. Nesenajā pagātnē drošības joma eh, lielā mērā ir ieguvusi arī no privātajiem uzņēmumiem. Privātie uzņēmumi apsardzes jomā, tāpēc tiek aicināts sadarboties mūsu valsts iestādēm šajā jomā. Mēs turpināsim iesaistīties ar starptautisko rīcības kontekstu privātiem apsardzes pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, lai uh, veicinātu virzību tālāk. Nepārprotami spēcīgāks ietvars privāto apsaudas uzņēmumu darbības regulēšanai ir visu interesēs, tā lai šie uzņēmumi varētu pareizi sniegt savu ieguldījumu šajā jomā, gan aizsargētu humanitāros, um, humanitāro organizāciju darbiniekus, gan citus. Paldies! Paldies, augstā pārstāve, paldies par jūsu sadarbību. Turpin priekšsēdētājs. Šīs debates ir slēgtas tagad, tātad rīt mēs strādāsim.